Right, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, priecājamies jūs redzēt šajā kolēģijas sanāksmes lasām procesā. Tūlīt pēc tam sekos paziņojumi no vicepriekšādātāja Dombrovska, no komisāra Paulo Gentiloni un no Nikola Šmita par Eiropas ekonomikas un sociālās politikas koordinācijas pusgadu, un pēc tam uzklausīsim jautājumus par šo Eiropas pusgadu. Lūdzu, vicepriekšādātāji, labu pēcpusdienu visiem! Šodien kopā ar komisāriem Dženteloni un Šmitu prezentējām pakotni, ar ko sākam jaunu ciklu ekonomiskās un sociālās politikas koordinācijas pusgadā. Pie tā es vēl atgriezīšos pēc mirkļa tad, kad nu, būs noticis kolēģijas eh, darba rezultātu nolasījums. Šodien Bits priekšādātāja Švits ievies savu uzsāk orientācijas debats par eh, Eiropas konferenci par Eiropas nākotni, gatavošanās darbi tam tukos divās paralēlos eh, posmos. Viens no šiem posmiem pievērsīsies iestāžu debatēm, un komisārs šai gadījumā būs tāds godīgs vidutājs starp parlamentu un padomi, un otrs posms, jeb otra daļa šais eh, gatavošanās procesā, būs eh, gatavoties plašas mm, interesēto pušu slāņu iesaistīšanai, piemēram, apspriedas ar pilsoņiem, sešas prioritārās eh, līnijas un tā tālāk. Tālāk darba grupa sadarbībā ar Lielbritāniju, Barņiekungs mūs informēja par jaunāko saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības pēc vispārējām vēlēšanām, kas notika Lielbritānijā 12. decembrī, un Eiropadomas tikšanās 13. decembrī. Kolēģija turklāt ņēma vērā vienošanos starp Eiropas parlamentu un padomi par mobilitātes pakotni, kas tika panākta pagājušā nedēļa trilogā. Un komisija nāca klajā ar paziņojumu kurā pauž nožēlu, ka politiska vienošanās, ko panākts parlaments ar padomi, ietver tādus elementus, kas neatbilst ambīcijām, kas iekļautas Eiropas zaļajā kursā. Un te runājam par obligātu transporta līdzekļu nogādāšanu atpakaļ uz mītnes vietu un tāpat arī ierobežojumu kombinētām transporta operācijām. Sākotnēji šie elementi nebija daļa no komisijas priekšlikuma, netika iekļaut arī ietekmes novērtējumā. Pienākums nogādāt uh, smagās automašīnas atpakaļ novadīs pie neefektivitātes transporta sistēmā un palielinās mm, lieki emisijas, radīs tālākus sastrēgumus, savukārt ierobežojumu kombinētajiem transporta veidiem, savukārt mazinās atbalstu multimodālām transporta darbībām. Komisija tagad uzmanīgi izvērtēs ietekmi, ko šie jaunie elementi rada uz klimatu un vidas aizsardzību. Un pēc ietekmes novērtējuma Komisija nepieciešamības gadījumā īstenos savas tiesības, nākot klajā ar mērķiecīgiem likumdošanas priekšlikumiem vēl pirms abi šie papildu noteikumi var stāties spēkā. Tālāk, atgriežoties pie Eiropas pusgada. Šodienas pakotnē izklāstām ekonomikas politikas prioritātes turpmākajam gadam. Pirms prezentējam galvenās šīs pakotnes idejas un ikgadējo izaugsmas ziņojumu, ļaujiet man jums izklāstīt papildu informāciju. Eiropas ekonomika šobrīd ir septīto gadu izaugsmas procesā, nodarbinātība ir rekordaugstā līmenī, 17,4 miljonu darba vietu ir radīts Eiropas Savienības iekšpusē kopš 13. gada sākuma valstu finanses ir uzlabojušās, agregātais kopējais deficīts 0,7% no IKP 18. gadā, kas nozīmē samazinājumu no 2,5%, kas bija 14. gadā, un parāds pret IKP rādītājs Eirozonā ir nokritis, ir kritis no 19,95% līdz 87,7% 18. gadā. Nevienai dalībvalstī šobrīd nav pārliecīga deficīta, lai gan Rumānijas notikumi šobrīd liecina par to, ka tas varētu būt eh, īslaicīgi. Mums jāturpina saglabāt konkurētspēju, un tas jādara ilgtspējīgi un godtaisnīgi. Tautsēmniecībai jāstrādā cilvēku labā un planētas labā. Ekonomikas stratēģijai jābūt atbilstīgai Eiropas zaļajam kursam, ko komisija prezentēja pagājušajā nedēļā Un tāpat laikā mēs nedrīkstam ignorēt arī globālās neskaidrības un cita veida riskus, kas ir pie apāršņa. Trīs tādi pārmaiņas elementi definēs turpmākos gadu desmitus klimata pārmaiņas, tehnoloģiju progress un digitalizācija un demografiskās pārmaiņas. Mums jāspēj šiem problēmu jautājumiem skatīties acīs, rīkoties pārliecinoši un ar atbilstīgām reformām. Četri pamatprincipi būs šīs, šīs stratēģijas pamatā stabilitāte, godīgums, jeb taisnīgums, produktivitāte un ilgtspējība. Ļaujiet iesākumā sākt runāt par ekonomikas stabilitāti, kas ir priekšnosacījums ekonomikas izaugsmai un pārmaiņām. Fiskālās Fiskālajai politikai jābūt atbildīgai un atbilstīgi diferencētai, kas noved pie veselīgas un ilgspējīgas publiskā finansējuma sistēmas, kas atbilst kopīgi nolemtajiem noteikumiem. Diferencēta fiskālā politika nozīmē to, ka valstis, kurām ir papildu fiskālās rezerves, var tās izmantot šobrīd, bet tās, kurām ir augsti parāda līmeņi, savukārt tos samazina. Parāda jautājumu. Parādu samazināšana rada tālāk uzticēšanos ekonomikai, un tas padara valstis izturēt, riskus izturēt spējīgāks. Tas samazina arī kreditēšanas maksas. Tas nozīmē, ka paliek vairāk valstu finansējuma investīcijiem. Runājot par Eiropas Savienības fiskālajiem notiku, noteikumiem, janvārī nāksim klajā ar pārskatu pār sešu un divu dokumentu pakotnē šai jomā, lai redzētu, kā šie noteikumi darbojušies līdz šim. Domājam, ka būs ļoti dzīvīgs debats par šiem fiskāliem jautājumiem. Mums ir jābūt tāpat laikā piesardzīgiem līdzdalībniekiem un jāraugās, vai no šīm debatēm beigās tomēr izriet arī vienprātība jeb konsens. Pāris vārdu par Eiropas monetā, ekonomikas un monetāro savienību un mūsu vienoto valotu. Pēdējie eiro barometra rādītāji liecina par augstu atbalstu eiro kopš tā ieviešanas 2002. gadā. 76% aptaujāto uzskata, ka vienotā valūta nāk par labu Eiropas Savienībai un pastāv augsts atbalsts arī tālākai plašākai koordinācijas politikai. Tālāk mums ir jāpabeidz ekonomikas un monetārā savienība, lai pārliecinātos, ka mums ir visi ekonomikas instrumenti, kas nepieciešami, lai risinātu šīs vētras, lai tiktu cauri vētrām pie apāšņa Eiropas. Eh, valūta eiro ir Eiropas vienotības un spēka simbols, spēcīgāka Eiropas Savienība Savienība ļaus spēcināt arī eiro starptautisko lomu un palielināt Eiropas klātbūtni globālajos tirgos. Otrs pamatprincips - pievēršanās tam, ka ekonomikai jābūt ražot spējīgākai, izmantojot tehnoloģijas un digitalizāciju. Mums nepieciešams mainīt novecojušās eh, ražošanas struktūras, lai mēs kļūtu par globāliem līderiem šajā arvien digitālākajā pasaulē un lai mēs varētu līdz ar to izmantot to potenciālu, kas Eiropai piemīt. Tāpēc mēs vēlētos lūgt Eiropas Savienības dalību valstis pātrināt reformas, un de, Paula runās de, cikākās detaļās par to, kas saistīts šajā gadījumā ar ekonomikas nelīdzsvarotību. Trešais pīlārs - ilgspējība. Klimata pārmaiņas ir viens no lielākajiem problēmu jautājumiem, ar ko sastopamies šodien. Pārējai uz klimata neitrālu ekonomiku prasīs būtiskas investīcijas. Īpaši fokusējoties uz vides ilgtspējību, Eiropas pusgads šai gadījumā tiks spēcināts ar papildu instrumentiem, un tas būs tas kopējais instruments, kas ļaus koordinēt ekonomikas un sociālo politiku. Pālo pastāstīsim sīkāk par to, kā ilgtspējīgas attīstības mērķi tiks iestrādāt Eiropas pusgadā. Mēs tāpat kopīgiem spēkiem strādājam pie ilgspējīgas Eiropas investīciju plāna, eh, kur būs paredzēta mērķiecīga līdzekļa tieši ilgspējīgām investīcijām visa, visos ES nostūros. Tomēr nekas no tā visa nevar notikt, ja Eiropai nebūs kopīgas izpratnes par to, ko nozīmē vidē draudzīga ekonomiska aktivitāte. Un tāpēc augstu vērtēju eh, es likumdevēju pagājušā naktī panāto risinājumu, izveidot par to, ka tiks izveidotas zaļš saraksts, jeb taksonomija ilgspējīgām ekonomikas aktivitātēm. Šāda veida tiesība aks būs ārkārtīgi svarīgs zaļā kursa padarīšanai par realitāti. Tādējādi varēsim nodrošināt šādas zaļas, ja vidē draudzīgas investīcijas un ļaus mērķi Eiropai panākt klimata neutralitāti līdz 2050. gadam. Eiropas parlaments un dalība valstis tagad, tām tagad vajadzētu oficiāli, formāli apstiprināt šo vienošanos, komisija ir gatava rīkoties strauji un nākt klajā ar pirmo šāda saraksta uzmetumu pēc iespējas ātrāk. Ceturtais pamatprincips mūsu ekonomikas stratēģijā ir taisnīgums Um, šīs zaļais kurs un digitalizācija, tāpat laikā paredz arī to, ka tieši visu šo pārmaiņu centrā liekam cilvēku. Nevienu, nevienu, nevienu cilvēku, nevienu reģionu nedrīkstam piemirst šajā procesā. Te, protams, ir arī labā puse. Ja mēs uh, atbilstīgi šīs pārmaiņas pārvaldām, tad varam radīt papildu darba vietas un labākus, veselīgākus dzīves un darba apstākļus. Šim pārējais posmam faktiski var būt laba ietekme arī uz sociālo pilāru. Tas var ļaut Eiropu, Eiropai izstrādāt konkurētspējas priekšrocības salīdzinot ar citiem reģioniem reģioniem pasaulēm. Par to jums sīkāk pastāstīs mans kolēģis Nikolā. Vēl pāris vārdos par vienotā tirgus ziņojumu, kas ir kas jauns. Vienotais tirgus spēlē būtisku lomu mūsu izaugsmes stratēģijā, un tāpēc šis ziņojums izvērtē tirgus darbību un, un, un identificē vietas, kur vajadzīgs, piemēram, uzlabojums, kā piemēram valsts iepirkums un vide. Tālāk došu vārdu Paulo Gentiloni. Thank you, Valdis. Paldies, Valdi. pusgads eh, tradicionāli ir eh, tāds eh, koordinācijas pasākums, cikls mūsu ekonomikas politikā. Domāju, ka šodien mēs esam devuši jaunu, spēcīgu vēstījumu. Un vēstījums ir tāds, ka vide un ilgtspējība būs Eiropas pusgada ietvarā. Abas šīs lietas mēs iekļausim. Kad mēs sakam, ka Eiropas eh, zaļais kurs ir mūsu stratēģija izaugsmai, mēs patiešām to nopietni domājam. Eh, kā jau valdes norādīja, šai stratēģijai ļoti svarīga ir apvienoto nāciju ilgspējīgas attīstības mērķu iestrādāšana šajā pusgadā. Es gribu izteikties ļoti skaidri par to, ka tas ir process. Mēs e, esam tādā kā e, pārejas procesā šobrīd līdz ar šo paziņojumu. Kā es teicu, tas ir process, bet šī procesa bāze jau ir šajā dokumentā. Un tad e, jūs redzēsiet jaunas izmaiņas jau februārī ar mūsu turpmākajiem ziņojumiem, jo ilgspējības izaicinājumu analīze būs tālāk šajos valsts specifiskajos ziņojumos. Un tad tālāk gada gaitā mēs pievienosim šos bāzes elementus, makroekonomisko uzraudzību, sociālo pīlāru, tātad šīs lietas jau ir pašos pamatos iestrādāts mūsu stratēģijā. Ņemot vērā iepriekš teikto, eirozonas uh, ieteikumu sakarā gribu teikt, ka eh, šie ieteikumi ir kā vadlīnijas eh, politikai Eirozonā kopumā. Jo mums ir jādomā par Eirozonu kā par vienu ekonomisko struktūru, vienību, kura nepieciešama labāka koordinācija. Protams, koordinācija nenozīmē pilnīgu vienveidību. Problēma jautājumi Eirozonas valstīs ir ļoti dažādi, atšķirīgi, un tas ļoti skaidri atspoguļojas mūsu aicinājumā valstīm, kurās ir tekošā konta deficīts, lai tās uzlabo savu konkurētspēju un lai mazinātu savus ārējos parādus. Un tiem, kuriem ir liels tekošā konta pārpalikums, atbalstīt izaugsmi un investīcijas. Mēs uh, izsakam ļoti konkrētu aicinājumu Eirozonas dalību valstīm atbalstīt uh, taisnīgu un uh, inkluzīvu pāreju uz konkurētspējīgu, zaļu un digitālu ekonomiku veicot taustāmas un netaustāmas, tātad materiāls un nemateriāls investīcijas gan privātā, gan valsts sektorā. Mūsu fiskālās pārvaldības pārskats, kas notiks nākamgad, tas ir ārkārtīgi svarīgs, protams, sabiedrībai. Kapitāla tirgus savienības pabeigšana ir ļoti svarīga privātām investīcijām. Gadījumā, ja pasliktināsies prognozes un eh, tad, tad eh, koordinācijas daļa visvairāk izpaudīsies, tad būs nepieciešams atbalsts eh, fiskālajā kontekstā. Mēs aicinām visas Eirozonas valstis mm, šajās, šajos ieteikumos atbalstīt un veikt darbības, lai nepieļaut tādu agresīvu nodokļu plānošanu un lai strādātu arī pie uzņēmumu nodokļiem. Visām dalībvalstīm ir jāstiprina savas izglītības un apmācības sistēmas, jāpalielina eh, ieguldījumi eh, dažādu prasmu apgūšanā un eh, jāpadara arī darba tirgus tādus visaptverošākus, un Nikolas par to izteiksies vēlāk savā uzrunā. Tāpat gribu uzsvērt, cik svarīgi ir mūsu ieteikumi attiecībā uz Banku Savienības un Kapitāla tirgus Savienības pabeigšanu. Ambiciozs progress eh, depozītu apdrošināšanas schēma jomā ir ļoti svarīgs, lai mums būtu līdzsvarota pakotne, runājot par ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanu. Tas savukārt ir ārkārtīgi svarīgi, lai stiprinātu eiro starptautisko nozīmi un lai Eiropas uh, ekonomiskās intereses eh, tiktu fokusētas globālā mērogā. Šīs politiskās darbības, ko mēs iesakām, rekomendējam Eirozonai, ir steidzamas, lai mēs varētu atkal atjaunot uzticību eh, Eirozonai. Un noslēgumā gribētu teikt dažus vārdus par brīdināšanas, eh, ziņojuma, meha, brīdināšanas mehānismu ziņojumu. Kā jūs zinat, šajā ziņojumā identificētas valstis, kurām varētu būt vai ir makro ekonomikas nelīdzsvars, kas varētu mazināt stabilitāti. Kās kā valdes jau norādīja, ir viens no mūsu galvenajiem tādiem darbības laukiem. Labā ziņa ir tāda, ka mēs neierosinam nekādu padziļinātu pārskatu jaunām valstīm. Mūsu ziņojumā ir noslē... secināts, ka tās pašas 14 valstis, kuras jau veica padziļinātu pārskatu pirms gada, ka tām ka tās atkal vajadzētu izanalizēt Bulgārija, Horvātija, Kipra, Francija, Vācija, Grieķija, Īrija, Itālija, Nīderlande, Portugāla, Rumānija, Spānija un Zviedrija. Makroekonomiskā stabilitātes riski joprojām turpinās eh, ņemot vērā to, ka notiek arī ekonomiska izaugsme, bet pastāv zināmas eh, sensitīvās jomas riski, dažkārt saglabājas pārāk augsti un dažas tendences ir tomēr ļoti rūpīgi jākontrolē, jāuzrauga. Noslēgumā gribētu pieskarties dažām no šīm tendencēm, kas būtu jāuzrauga. Pirmā, kaut gan eirozonā ir tekošā konta pārplikums, un tas ir nedaudz samazinājies, tas ir tomēr vairāk kā 3% no IKP 18. gadā, tātad šis pārpalikums. Šis pārpalikums saglabājas lielākais pasaulē, un ir aplēses, ka tas varētu būt divreiz lielāks, kā ir norādīts eh, Eiropas uh, pamat nostādnēs European Fundamentals. Eh, tas īpaši attiecās uz Austrum Eiropu un eh, Baltijas valstīm un mazāk uz pārējo Eirozonu. Privātā sektora parāda samazināšana ir turpinājusies, bet eh, netik ļoti lielā mērā attiecībā uz mājasaimniecību parādiem. Dažās valstīs šie mājasaimniecība parādi ir palielinājušies tur, kur tie jau bija lieli. Dažās valstīs augsts uh, valsts parādu koeficients arī paliek un nesamazinās. Banku sektors stabilizējas, bet pastāv zinām izaicinājumi vairākās valstīs, kur bankām ir diezgan zema kapitalizācija un uh, peļnesība un relatīvi augsts uh, izmaksu uh, līmenis attiecībā un koeficients un, un slikto aizdevumu koeficients. Prognoze ir uh, zemas eh, procentu likmes un zema izaugsme. Tālāk mājokļu cenas. Tās eh, turpina pieaugt eh, ļoti ātri un pastāv risks, ka daudzās valstīs tās būs, šīs māj, mājokļu vērtības būs pārvērtētas par augstu. Un tagad došu vārdu savam kolēģim Nikolasam. Paldies, Valde, paldies, Paulo. Jaunā stratēģija ilgspējīgai izaugsmai, kas ir uh, ilgspējīgas izaugsmas stratēģijā, uh, paredz uh, ANO ilgspējīgas izaugsmas mērķu iestrādāšanu. Uh, tur ir uzsvērta jauna pieeja, kas ir saskaņota ar zaļo kursu, ko pagājušā nedēļā prezentēja Fonderlains kundze un uh, komisārs Timermans. Un, uh, nu, šajā kontekstā, un to jau skaidroja Mm, izpildu vietnieku kungs rekomendācijas Eirozonai aicina dalību valstīm rīkoties, lai nodrošinātu tādu visieptvarošāku izaugsmi, balstoties uz radītām darba vietām, lai būtu tās kvalitatīvas, lai būtu piekļuvs sociālai nodrošinātībai, lai tiktu veicināts sociālais dialogs un tāpat arī kolektīvā sarunu vešana ar darbaņēmējiem. Kāda ir situācija ar nodarbinātību? Un es uh, gribētu prezentēt šīs jaunās nostādnes kopā ar Dombrovska kungu. Eh, šogad ir vērota eh, izaugsme, vairāk kā 240 tūkstoši cilvēki ir guvuši darba vietas un eh, bezdarba kurs, līmenis samērā zems, 6,3% tikai. Desmit gadu laikā 7 miljonu cilvēku ir īst, tikuši ārā no nabadzības vai sociālās izstumtības. Un, kā jau to teica Valdis, nepieciešams nodrošināt eh, taisnīgu mūsu ekonomikas attīstību. Tātad šis godīguma, taisnīguma princips, kas ir eh, fundamentāli svarīgs šajā jaunajā stratēģijā. Bet, skatoties uz reālo situāciju, nu, tomēr konstatējam, ka pat, ja nabadzība ir mazināta, tomēr šīs nevienlīdzības un atšķirības starp valstīm vai arī valstu ietvaros tomēr pastāv. Eh, ne, vienlīdzība Eh, starp cilvēkiem ar vienādām kvalifikācijām, tāpat sieviešu eh, pozīcijas. Sievietes bieži vien saņem mazāku atalgojumu kā vīriešu, un tāpat arī eh, vīriešu vidū bezdarba rādītāji ir mazāki. Tā tad te ir vieta iniciatīvām, lai samazinātu līdz nulē visu šīs atšķirības. Tāpat arī ieņēmumu atšķirības pastāv dalību valstīs, tāpat arī nevienlīdzība darba pasaulē, jo eh, darbs nav apmaksāts eh, visiem. Ir Eiropā cilvēki, kas tomēr joprojām saņem algu, kas neļauj viņiem dzīvot eh, cilvēkam cienīgu dzīvi. Tātad, tāpēc mums vajadzētu domāt par šo minimālo darba algu, par to jau runājusi komisijas priekšsādātājiem, par to tiks runāts janvārī. Šis kopējais plāns nodarbinātības ziņā liek domāt arī par bērniem un tiem cilvēkiem, kam ir kāda invaliditāte, kas ir visvairāk pakļauti nabadzības un sociālās izstumtības riskam. Jauni cilvēki, kas eh, dažās dalību valstīs joprojām ir pārāk lielā skaitā, kā bezdarbnieki un kas ir ļoti riskantā situācijā. Tāpat arī uh, netipiska kaut kāda nekonvencionāla darba veicēji, uzņēmēji arī, kas pakļaut dažādiem sociāliem riskiem. Mums ir nepieciešama ilgtspējīga attīstība un jauna kārtība šādā sociālā ekonomikā, tirgū, kurā tiek saskaņotas, kā jau Fonderlaimas kundze skaidroja, tiek saskaņots tirgus un sabiedrība. Šajā stratēģijā ir jādomā par sociālajām tiesībām. Tāpat arī cīņa pret klimatiskajām izmaiņām ir svarīga, lai mums būtu sociāla Eiropa un tur mēs nevaram nodrošināt vienu elementu bez otru, un ir nepieciešama tad godīga pārēja šajā sakarībā. Tālāk, investīcijas zināšanās kompetencēs. Mums ir nepieciešams bieži vien, lai strādnieki pārkvalificētos, un ir nepieciešams uzlabot viņu zināšanas, lai varētu pilnībā izmantot uh, šo digitālās pārējas un ekoloģiskās pārējas uh, iespējas. Tālāk ir jāvada, jāpārvalda šīs eh, pārējas reģionos, eh, sektoros, ne visur ir nodrošināta vienlīdzība, runājot par eh, šo ekoloģisko un digitālo pārēju un transformācijām, runājot par transformācijām darba frontē un mūsu mērķis, un uz to jau norādīja iepriekšēji runātāji, ir tas, ka visiem ir jābūt iekļautiem šajos procesos. Tālāk modernizēt sociā, sociālo aizsardzību tajā būt pieejamai, atbilstošai un jāveicina arī profesionālā mobilitāte. Daži vārdi angļu valodā noslēgumā. Ja mēs gribam, uh, lai ilgspējība būtu Eiropas pusgada centrā, mums jāstiprina sociālo tiesību pīlārs. Nacionālām un reģionālām pārvaldībām un valdībām, sociāliem partneriem, pilsonībai tur ir sava loma spēlējama. Komisija ir apņēmības pilna atbalstīt pīlāra īstenošanu atbilstošos līmeņos. 14. janvārī man būs iespēja prezentēt mm, to, kā manas eh, misijas vēstules iniciatīvas tiks tālāk izvērstas turpmākajos mēnešos un gados, un es ceru, ka visas iesaistītās puses eh, atbalstīs mani. 14. janvārī mēs eh, uzsāksim arī saskaņošanas procesu attiecībā uz minimālo algu. Minimālā alga, tas ir godīgums. Par darbu ir jāsamaksā godīga maksa. Un algām ir jāatbilst produktivitātes izaugsmē un jānodrošina cilvēku cienīgi dzīves apstākļi. Plus tas eh, cīnī, ļaus mums cīnīties arī pret sociālo dempingu un eh, nodrošinās labāku sociālo un ekonomisko konverģenci. Mūsu ekonomiskā nākotne ir inovācijas visos līmeņos. Nestabili darba apstākļi noved pie tā, ka mainās darbinieki, vairāk ir lielāka rotācija, mazāka produktivitāte, darba spēka trūkums īpaši uh, kvalificētu darbinieku trūkums noved pie izaugsmes uh, samazinājuma. Un tas ir jārisina. Mani satrauc viena lieta. Uh, ziņojumā par nodarbinātību mēs konstatējam, ka ceturdaļa, ceturdaļa jaunu cilvēku neiegūst darba tirguma atbilstoši kvalifikāciju līmeni. Tālūk ir problēma, kurai mums ir jāķers klāt. Nesenā krīze un lejupslīde ir smagi ietekmējusi daudz strādājošos. Eh, tas, kā un kur cilvēks strādā, ir mainījies, eh, mainījusies arī ir mm, cilvēku darba apstākļi un ilgspējīgas eh, sabiedrības veidošanā ir nepieciešams stiprināt šo sociālo dimensiju. Šodienas pakotne veicina ekonomiku, kas darbojas cilvēku labā. Okay. Un tātad paldies. Paldies komisāriem. Tagad iespēja uzdot jautājumus. Mm, ir arī kolēģi Briselē, kas vēlētos uzdot jautājumus, tātad tas arī ir iespējams. Lūdzu, iepazīstiniet vispirms ar sevi. Es atvainojos. Priekšādātājs cita starpā runāja par lēmumu pēc samita Briselē un balsojumu parlamentā par šo konferenci attiecībā uz Eiropas nākotne. Jāsaka, joprojām man atvērts jautājums par to, kā procesā iesaistīt pilsoņus. Tas taču ir sociāli politiski svarīgs jautājums. Un jāsaka, tas um, novatorisks, novatorisks pievarētu ietekmē daudzus šī jautājuma aspektus. Uh, Šobrīd atzīmējam desmit gadus kopš Lisabonas līguma noslēgšanas, vai tas nebūtu arī lielisks veids, kad aktivizēt, mobilizēt 11. pantu, kur tiek runāts par regulāru dialogu ar pilsonisko sabiedrību un pilsoņiem, un ka arī tur tiek runāts, un te ir tie, tiešiem vārdiem tā, tā tad apmaiņa, viedokļu apmaiņa starp iestādēm un konsultācijas un dialogs šajā gadījumā kas būtu daudz saturīgāks. Un, jāsaka, aspektu, atsevišķi juridiskie aspekti at, uh, dalību valstīs. Un tad cits, cita veida jautājums par digitalizāciju. Jūs ļoti labi, protams, runājot par to, mēs zinām, ka tas ir svarīgi, bet pilsoņi un uzņēmumi savukārt raugās uz to, kas notiek globālā dimensijā. Un, diemžēl, nereti ir skumji, tāpēc, ka Eiropas Savienība vēl nav klāta virknē tādu flagmaņu iniciatīvu, nu, piemēram, mūsu Ķīnas eh, konkurenti ir mums krietni priekšā, veidojot um, alternatīvu operata, operētāja sistēmu viedtelefoniem. No Eiropā mums te kaut kas ir tāds, nu, tāds ļoti tādā bāzes līmenī, bet varbūt, ka tas ir tas sektors, kurā arī Eiropa varētu izvirzīties priekšgalā. Un varbūt ar mūsu somu draugiem mēs varētu šajā jomā kaut ko darīt. Viņi taču šobrīd būs pie prezidentūras grožiem. Dambrovska kungs. Par jūsu jautājumiem runājam. Tātad pirmais par konferenci par Eiropas nākotni. Kā jūs zināt, šobrīd diskusijas risinās ka par to, kādas tieši būtu tās labākās pilsoņu iesaistīšanas formas un veidi, gan runājam ar iestāžu līmeni, gan pilsoņiem šeit. Šobrīd, šodien notika tikai orientācijas debats, ko jau teicu, aizsāka mm, komisāra Švica un ir skaidrs, ka būs divi tādi atsevišķi gatavošanās posmi, jeb etapi. No vienas puses tātad lūk šis iestāžu savstarpējās gatavošanās process un debatas kur komisija būs tas godīgais vidutājs starp parlamentu padomu, un šis otrs posms, jeb etaps, eh, ko minējāt jūs, un tas tieši koncentrēsies uz to, ka pārliecināmies, ka tiek aizsniegti, sasniegti pēc iespējas vairāk pilsoņu, un notiek debates ar pilsoņiem, sabiedrību, tās tiek strukturētas ap sešām komisijas prioritātēm un padomu strateģisko darba kārtību. Par to, kādu konkrēti modalitāti šīs darba plūsmas ieņems, vēl nezinām, darba darbs turpinās. Šīs bija tikai pirmās orientācijas debatas, kā jau minēja kolēģijā, un tātad darbs turpināsies un nākamajās nedēļās virzīsies uz priekšu. Tālāk. Jūsu otrais jautājums par digitalizāciju. Domāju, ka tā nav nekāda sakritība, ka šī ir viena no svarīgākajām prioritātēm šim Eiropas komisijas sastāvam. Vēlamies pārliecināties, ka Eiropa ir gatava digitālajai ērai Un tāpēc mums nepieciešams paraudzīties uz virkni dažādiem aspektiem, piemēram, Eiropas konkurētspēja šai digitālajā ērā, Eiropas uzņēmumi un tas, cik veiksmīgi tie spēj darboties šai digitālajā ērā, kā varam izstrādāt, attīstīt šos uzņēmumus šai digitālās ekonomikas kontekstā Šobrīd specifiskās detaļās neiegrimšu, jo jāsaka, to ir ļoti daudz, ļoti daudz atsevišķu konkrētu tēmu, kuras varētu te minēt. Un kā jūs minējāt, lūk, jā, šī operējošā sistēma vietāluņiem varētu būt tikai viens no elementiem, bet jā, jautājums ir daudz plašāks, gan ja runājam par konkurētspēju, gan ja runājam par sociālo aspektu, jo, protams, ka mums jāpielāgo šeit arī sociālā un darba tirgus uh, likumdošana šai digitālajai ērai, lai pārliecinātos, eh, ka tas, kas tika aizsākts iepriekšējā sastāvā, respektīvi sociālā aizsardzība visiem, ka šis projekts virzās uz priekšu un neatkarīgi no darba kontrakta tipa cilvēki tāpat laikā dod savu ieguldījumu un tāpat laikā pēc tam saņem attiecīgi arī atbalstu no sociālās, eh, sociālā nodrošinājuma sistēmas nu, tādējādi pārliecinoties, ka ir arī atbilstīgi darba apstākļi, piemēram, platforma ekonomikā, Un tas, protams, ir cieši saistīts tieši ar digitalizāciju. Okay. Paldies! Nākamais jautājums. Angela Mauro Afpost Itālija. I was wondering about... Angela Mauro Afpost Itālija. Gribēju vaicāt par vidē draudzīgajām un zaļajām investīcijām. Ir izskanējuši dažādi viedokļi arī komisijā par to, kā varētu to aprēķināt un saskaitīt, ņemot vērā šo izaugsmas un stabilitātes paktu, šo jautājumu uzdodu daudzreiz, bet šoreiz jūs pats par to ieminēties. Ja šīs zaļās investīcijas vai notiks, vai tās joprojām varētu būt kā viens no parametriem Eiropas pusgadā, ar ko varētu izvērtēt, piemēram, budžeta um, rādītājus dalību valstīm, nu tādus kā, piemēram, um, parādi, budžeta deficīts un tam līdzīgi. Par šo jautājumu runājot, kā jau minēju ievadvārdos, janvārī prezentēsim pārskatu par sešu un divu dokumentu pakotni un uzsāksim debatas par Eiropas fiskālo noteikumu nākotni, kur, protams, uzdosim virkni jautājumu. Un, protams, ka šīs zaļās investīcijas pilnīgi noteikti būs uh, viens no apsvaramajiem tematiem. Kā arī teicu, paredzam, ka šīs diskusijas būs visai dzīvīgas un aktīvas, un mums būs vajadzīgi arī politikas mērķi, e, tātad vispārēja vien, vienkāršošana, sistematizēšana fiskālo notikumu jomā, pārliecinoties, ka šie noteikumi joprojām atbilst saviem mērķiem un palīdz nodrošināt fiskālo ilgtspējību Un svarīgi būs arī tas, ka radām vienprātību par šāda veida jautājumiem. Mums vajadzētu izvairīties no scenārija, un to labi piedzīvojām arī šai neformālajā ekofina sanāksmē Helsinkos septembrī, mm, ka, nu, nonākam zināmā tādā, tādās debatēs, kur esam sašķēlušies divās frontēs, un nevaram nonākt pie kopsaucēja. Mums beigu beigās ir jānonāk pie kopējiem fiskāliem noteikumiem, kas būtu labāki nekā tie ir šobrīd. Un ir jāpanāk pamazām jārada, jāizstrādā vienprātība, vienošanās par to, kā šāda veida grozījums un korekcijas īstenot. Gribēju tikai vēl piemitināt tam, ko teica Valdis nu pat Domāju, ka šobrīd ir ārkārtīgi grūti paredzēt, kādas būs šīs debatas un konsultācijas, ko aizsāksim nākamā gada sākumā. Un kāda bija šo debašu rezultāti, jo mēs zinām, ka pastāv domstarpības par tiem faktiem, kas pastāv šobrīd, un, protams, ka tas ļoti labi parādījās ekofin debatēs. Tātad vai šīs diskusijas beigās izkristalizēsies eh, tādā priekšlikumā, kas ļaus nopietni gro, grozīt, modificēt arī likumdošanas līmeni, jeb tās eh, novedīs tikai pie tālākas, nu, da, inter, dažādām, tālākam dažādām interpretācijām. Nu, es nezinu, tas šobrīd nav lēmums, ko komisija var pieņemt Tieši tāpēc jau mēs rīkojam šo pārskatīšanas procesu, šķiet janvāra beigās grasamies pieņemt šo paziņojumu par pārskatu. Šajā paziņojumā tad mēs arī veiksim analīzi par to, kādi ir bijuši šie iepriekšējie gadi, kā noteikumi ir darbojušies, un tad būs daudz un dažādi diskusiju punkti, kas sekos šim paziņojumam. Pēc diskusijām savukārt Tad būs atkal šīs orientācijas debatas, kā mēs tās saucam šeit komisijā, un tad pēc tam pieņemsim lēmumu par priekšlikumu Un domāju, tas varētu būt nākamā gada pirmā pusgada noslēgumā. Bet nu, tas būs nākamgad. Nākamgad būsim, labi, būsim piesardzīgāki ne pusgada beigās, bet nākamgad. Mēs nav tā, ka mēs negribētu atbildēt jums šo jautājumu, bet nenoliedzams ir fakts, ka mēs nevaram šobrīd jums nopietnu atbildi vai nopietnas diskusijas piedāvāt. Un tas jau nav saistīts tikai ar diskusiju, ar komisiju, bet arī ar dalībvalstīm, ar nacionāliem parlamentiem un iesaistītajām pusēm. Šīs diskusijas ietvers tos visus. Tas būs mūsu darba uzdevums nākamgad, sākot ar nākamā gada sākumu. Paldies! Tālāk jautājums no Briseles, kā saprotu, no politikāla. Yeah, hi, uh, Dion Simon from Politico. Uh, thanks for the question. Jā, jautājums no politika. Viens jautājums katram uh, komisijas pārstāvim. Pirmais. Džentlonī kungam, jūs minējāt uh, banku sektora delikātumu, ievainojamību, runājot par procentu likmēm un pelnesību. Vai komisija kaut ko var darīt, lai to risinātu? Un Dombrovska kungam par uh, godīgas pārējas fondu. Es mēģinu saprast 100 eh, miljardu, no kurienes tas nāk un eh, cik daudz no tā ir, tā teikt, svaigi jauni līdzekļi. Paldies. Uh, well, mm, I think that all. Es domāju, ka visas mūsu aktivitātes un eh, stratēģija pusgada mehānisma ietvaros Uh, šajā uzraudzībā. Nu, tur viens no galvenajiem mērķiem ir ieteikumi dalību valstīm, lai varētu stabilizēt banku sistēmu, mazināt uh, uh sliktos aizdevumus un lai kopumā risinātu uh, zemes peļnesības problēmu banku sistēmā. Vai mums ir izdevies šajos centienos pēdējo gadu laikā? Nu, es gribētu teikt, ka jā un nē. Pilnīgi noteikti jā, jo situācija ir uh, uh, pilnīgi atšķirīga no tās, kāda bija pirms dažiem gadiem, un sistēma ir uh, pamatā stabilizēta. Un tāpat arī slikto aizdevumu apjoms ir samazināts pat uh, valstīs, kur uh, tas joprojām ir augsts. Un tas ir arī mūsu rekomendācijās, tātad samazināt šo apjomu arī tālāk. Bet ir jau zinām rezultāti. No cita leņķa raugoties, lai konsolidētu šos rezultātus, mums ir nepieciešams progress attiecībā uz Banku Savienības lielajiem mērķiem, par kuriem mēs runājam, tā ka jā, pilnīgi noteikti. Eiropas eh, noguldījumu apgu, apdrošināšanas schēma būs eh, būtiski svarīga, lai tālāk stiprinātu mūsu banku sistēmu. Bet es domāju, ka eh, rezultāti jau ir panākti iepriekšējos gadījumos, tāpat laikā vēl ir daudz darāmā, lai pabeigtu Banku Savienību un Monetāro Savienību. Tā ka man atbildi ir jā, mums ir sasniegt rezultāti, bet joprojām vēl ir daudz darāmā turpmākajos gados. Uh, well, yes. Jā, paldies, saka Dombrovs kungs, atgriežoties pie otrā jautājuma par uh, taisnīgu pārejas mehānismu un taisnīgas pārejas fondu. Uh, darbs joprojām turpinās. Runājot par šīs taisnīgā pārejas fonda finansējumu, tur būs Eiropas Savienības finansējums, Invest EU programma un tāpat arī darbības, kas sadzams no Eiropas investīcija bankas līdzekļiem. Es tagad nevaru jums pilnīgi konkrēti pateikt eh, visu šo mehānismu un ciparus, jo priekšlikums ir gatavošanas, joprojām izstrādāšanas fāzē, un to mēs eh, jums prezentēsim nākamā gada sākumā. Vai ir vēl kādi jautājumi, lūdzu? Paldies! Devičočam no Daily Mail. Jūs teicāt, ka jums ir jaunākā informācija no Barņē kunga, tā ka jautājums par Brexitu, ja drīkst. Šodien ir paziņots, ka Boris Džonsons eh, likumā nostiprinās to, ka Brexita pārejas periods nevar eh, sniegties ilgāk kā 2020. gads. Eh, man interesē, kāda komisijas reakcija ir uz šo paziņojumu. Vai komisija to uztver nopietni, vai ir kaut kādas šaubas, ka tā ir tāda kā nu, vienkārši izlikšanās, kas varētu mainīties, eh, tad, kad tālāk risināsies sārunas un otrām kārtām. Vai tas eh, tagad eh, likvidē jebkādas iespējas, ka tirzniecības vienošanās varētu tikt panākta nākamgad, un ko jūsuprāt šādā laika termiņā reāli varētu panākt tajās jomās, attiecībā uz kurām tad attiektos šis nolīgums? Jā, paldies! Mišels Barņē šodien prezentēja uh, Eh, mūs ar eh, nu, jaunāku, prezentējums jaunāko informāciju pēc eh, vēlēšanām un pēc 13. Novē, decembra padomas sēdes. Pirmkārt, jāsaka, vēlēšana rezultāts dod zinām skaidrību, un mēs paredzam, ka ātri tiks ratificēta Brexita vienošanās, ar ko, par ko tika vestas sarunas par valdību. Tātad tā, cīm redzot, tiks ātri ratificēta parlamentā, kas atkal bruģēs tālāk ceļu pārējais periodam un tirzniecības sarunām. Un tik tiešām mēs esam pauduši bāžas, ka e, tirzniecības līguma vešanai paredzētais periods būs ļoti ierobežots un e, tiešām varētu būt ļoti problemātiski noslēgt sarunas, panākt vienošanos par visaptverošu tirzniecības vienošanos. Tā ka mums eh, noteikti tagad būs jāraugās, ko konkrēti mēs varēsim panākt eh, tajā laika periodā, bet šobrīd joprojām. Bet šobrīd jāsaka, vēl neesam sākuši šīs tirzniecības sarunas, bet, eh, kā es teicu, noteikti tam būs nepieciešams ļoti stingrs saspringts laika termiņš. Uh, Paldies! Thank you. Any other question? Paldies! Vēl kāds jautājums tam maz? Labu pēcpusdienu. Jautājums Džentilonī kungam. Mēs saprotam, ka eh, zaļās investīcijas eh, nozīmē, ka varētu tikt eh, palielināt elastību esošajām investīcijām tā vietā, lai izslēgtu zaļās investīcijas no deficīta aprēķiniem? Vai jūs domājat, ka eh, tas varētu būt šo mm, sarunu izējas punkts? Un otrs jautājums. Es eh, izskatu raugošajā ziņojumā, bet eh, otrā un trešā līmeņa aktīvi neredzu atsaucas uz tiem banku jomā tur vienkārši ir MPL līmeņi minēti. Vai jūs paredzat šādu veidu aktīvus un riskus iekļaut nākošajā ziņojumā? Paldies! E, tas nav ziņojums par banku riskiem. Tas ir makroekonomiska rakstura ziņojums ar eh, vairākiem elementiem. Eh, par šīm gala rezultātu iespējām, nu, man ir grūti iedomāties to, jo, nu, kā lai saka, lidmašīna vēl nav izlidojusi, tad, nu, kur un kā tā nosēdīsies. Uh, Diskusijas jau ir pastāvējušas notikušas jau krietnu laiku dalība valstīs un akadēmiķu aprindās. Mums ir ļoti interesants devums bijis no Eiropas fiskālās padomas pirms dažiem mēnešiem, bet galu galā komisija uzsāks formālu diskusiju, formālu pārskatu lai domātu par eh, paredzamiem rezultātiem. Nu, iedomāties un precīzi tos pateikt šobrīd ir grūti skaidrs, ir tas, ka mums ir nepieciešama izaugsme. Un mūsu stratēģija izaugsmes eh, ziņā ļoti lielā mērā balstās uz zaļo kursu. Un mums būs jāstājas pretim gan šim nestabilitātes riskam, gan eh, tam, kā var būt eh, ilglaicīga zema izaugsme. Un tādā ziņā investīcijām tad ir paredzēta īpaša funkcija gan valsts, gan privātajām investīcijām. Bet iedomāties, kā noteikumi tiks mainīti pirms eh, diskusiju atvēršanas, uzsākšanas vispār nu, tas varbūt nebūtu tā nopietni no mūsu puses. Paldies! Kā jūs zinat, mēs esam Eiropas parlamenta viesi un mums ir eh, tikai tieši tik daudz laika atvēlēts, cik esam iztērējuši. Tā ka paldies žurnālistiem par klātbūtni, paldies parlamentam un paldies un tiksimies nākošu mēnesi šajā pašā telpā. Paldies! Thank you.